Please, kolēģi. Uh... Mans dārgie kolēģi, gribētu lūgt jūs visus apsēsties, jo sāksim balsošanu. Paldies visiem. Per favore, potete inserire la scheda. Kolēģi, lūdzu, ievietojiet apertūrā savas balsošanas kartiņas, lai mēs uzreiz varētu pāriet pie balsošanas. Būtībā ir tikai viens balsojums. Munis kundzes ziņojums. Eiropas Savienība kā globālā spēka nozīme daudzpusējās organizācijās. Procediamo allora al voto del compromesso 5. Labi, kolēģi, sāksim uzreiz un balsosim par piekto kompromisu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tas nozīmē, ka pārējiem pie 62. par, pret, atturas noraidīts. 63. par pret atturas pieņēmts. 64. par pret atturas pieņēmts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 70. grozījums par pret atturas noraidīts. 71. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 72. par, pret, atturas, nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, tātad 72. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Nē, nu labi. Labi, labi, pagaidīsim. Nesteidzieties. ir ievietots 50 balsošanas kartītes. Tagad 52 beidzam balsot. 27 balsis par, 23 pret, 73 par. 72. tātad ir pieņemts pārējiem pie 74. Kas par? Pret, atturas, noraidīt. 75. par? Pret, atturas, noraidīts. 76. grozījums par? Pret, atturas, noraidīts pieņemts, 77. par pret atturas pieņemts, 78. kas par pret atturas noraidīts. Pagaidīsim, kamēr Broka kungs pabeigs telefonu sarunu. Nevēlos viņu traucēt, un tagad varam pārēt pie 79. par pret atturas pieņemts noraidīts. 80. par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas pieņemts. 82. par nu, labi pārbaudīsim par 81. elektroniskais balsojums. Sākam balsot. 54 balsojuši, 22 par, 30 pret, noraidīts. 82 par, pret, atturas, noraidīts. 7. kompromiss, 3 daļas, 1 daļa par, pret, atturas, pieņemts. 2 daļa par, pret, atturas, Neesmu pārliecināts par to, pārbaudīsim elektroniski. Tātad septītais kompromiss otrā daļa sākam balsot elektroniski. 54 balsis nodotas, beidzam balsot, noraidīts ar 28 balsīm pret. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un pārējām pie 86. grozījuma par, pret, atturas noraidīts. Tālāk. 89. par pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas nav skaidrs, tādēļ pārbaudīsim elektroniski. 90. grozījums sākam balsot nodots 55 balsis, noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 28 pret 27. 91. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 92. Par. Vēlties pārbaudīt elektronisku 91. Labi, tad atgriežamies pie 91. Sākam balsot. Kāds nebalso? Beidzam balsot. Noraidīts. 92. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 93. ir atsaukts. 94. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 95. par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts, 96. par, pret, atturas, pieņemts, 97. par, pret, atturas, pieņemts, 98. par, pret, atturas, pieņemts, 99. par, pret, atturas, noraidīts, 100. par, pret, atturas, pieņemts, 101. var, pret. Es neesmu pārliecināts par rezultātu, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. 101. grozījums sākam balsot. Balsojam. 58 balsis ir nodots, beidzam balsot. Noraidīts 31, 31 balss pret 25. 102 par. Pret. Atturas. Noraidīts 103. Atgriežamies pie 102 un bals, pārbaudam elektroniski. Tātad sākam balsot. 58 balsis ir nodotas, noraidīts 32 pret 25. 103 grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 104 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim par 104. sākam balsot. 58 balsis ir nodotas. Rezultāts ir neizšķirts 29 pret 29. Jums bija taisnība, ka paudāt bažas. Līdz ar to noraidīts. Astoties kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie 113. par, pret, atturas, pieņemts.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 121. par pret atturas noraidīts. 122. ir atsaukt, 125. Gribat pārbaudīt par 121. labi atgriežamies pie tā elektroniskais balsojums par 121. grozījumu. Beidzam balsot. 56 pret 2 noraidīts. 122. ir atsaukts, 125. par, pret atturas pieņemts, 123. par, pret atturas pieņemts, 126. par, pret atturas pieņemts, 124. par, pret atturas pieņemts, 127 mutiskais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 128. par, pret, atturas, noraidīts. 129. par, pret, atturas, pieņemts. 130. par, pret, atturas, pieņemts labāk pārbaudīsim elektroniski. 130. grozījums, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Tātad 130. grozījums. Labi. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts ar 31 balsis pret 21. 131. par. Jak jā, jums taisnība. Mēs pieņēmām 121. līdz ar to 131. atkrīt. 132. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 133. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 134. Par. Pret. Atturas. Pieņemts noraidīts. Mutiskais grozījums numur divi par pret atturas noraidīts, man šķiet, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Tātad otrais mutiskais grozījums balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts ar 30 balsīm pret 29, ja jums taisnība. Viens balss pārsvars. Tagad pārējām pie 137. grozījuma, kas par pret atturas nav īsti skaidrs, tāpēc pārbaudīsim elektronisku balsojumu. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Tagad viens kolēģis vēl trūkst. Viss kārtībā. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 28 balsīm pret 23. 138 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 139 ir atsaukts. 140 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 148. par, pret, atturas, pieņemts. Mutiskais grozījums numur 3 par, pret, atturas, pieņemts. 149. par, pret, atturas, noraidīts. 150. Nu, pārbaudīsim labāk 149. grozījumu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 balsīm pret 28. 150. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 151. par. Pret. Atturas. Man liekas, ka noraidīts. 152. Labi, atgriežamies un pārbaudam elektroniski. 151. Man laikam nekad nevajag teikt, ka es domāju, ka tas ir tā. 59 ir nobalsojuši, 32 balsojuši pret, 25 par, norādīts. 152 par, pret, atturas, pieņemts. 153 par, pret, atturas, pieņemts. 154 par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim par 14. elektroniskais balsojums. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši, tagad divi nav nobalsojuši. Viņi nebalsos, nu labi, nu tad beidzam balsot. 14.2 pieņemts ar 34 balsīm pret 22. 15. kas par? Pret. Atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Tad 15. grozījums sākam balsot. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar 28 balsīm pret 27. 16. kas par? pret. Arī te nav skaidrs rezultāts, pārbaudam elektroniski 16. Beidzam balsot. Pieņemts ar 33 balsīm pret 26. Un tagad pie 17. ķeramies. Kas par? Jā, tātad tagad par 17. Lūdzu. Priekšsēdētāji, jūs varat paskaidrot, precizēt, tādēļ, ka ir cits skaitlis uz ekrāna, kā tas, ko jūs sakat. Mēs skatījāmies uz tāfeli un mēs runājām arī vienlaicīgi. Tad tikko mēs Mēs domājam, ka iepriekš mēs balsojām par 17, nevis par 16. Varbūt mēs varam atkārtot to balsojumu. Es pavisam skaidri pateicu 16. Saka priekšsēdētājs. Jums vajadzētu klausīties priekšsēdētāja sacītajā ar visu cieņu. Es nedomāju, ka mēs varam balsot atkārtoti. Es ļoti atvainojos, bet mēs tagad balsosim par 17. par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim 17. Tātad 17. Un neskatieties uz ekrānu. Tagad mēs balsojam par 17. Divi kolēģi nebalso, bet balsojums ir beidzies. Noraidīts. Ar 28 pret 27 balsīm. 18. pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad pārējām pie 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, at, nav īsti skaidrs. Sākam elektronisko balsošanu. 27. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts ar 32 balsīm pret 25. Nu, un tagad 30. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 33 par, pret, atturas, noraidīts. 34 par, pret, atturas, pieņemts. 35 par, pret, atturas, pieņemts. 36 par, pret, atturas, pieņemts. 37 par, pret, atturas, pieņemts noraidīts, 38. par, pret, atturas, noraidīts, 39. Vēlties atgriezties pie 38. labi pārbaudam elektroniski, 38. balsojam, pēdzam balsot, pieņemts ar 31 balsu pret 28 balsīm. 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas nav skaidrs, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. 40. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts rezultāts 30 pret 30, līdz ar to noraidīts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas norādīts. 43. par pret atturas norādīts. 44. par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas norādīts. 46. par pret nav skaidrs, tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Par 48. grozījumu balsoju, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts ar 31 balss pret 29. Ceturtais kompromiss par. Pret. Kolēģi, jūs neceļat rokas, bet es esmu pārliecināts, ka, ka tas ir pieņems. 53. grozījums. 53. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas atturas pieņemts, piektais par pret atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt elektroniski par piekto. Labi, balsojam. Piektais grozījums. Beidzam balsot, 60 balsis ir nodotas, noraidīts ar 32 balsīm pret 28. Tagad īnta pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Un tagad ir priekšlikums no sekretariāta puses. Uh, balsot par 4, 5, 6, 7, 8 un 9 blokā, lai ātrāk visu izdarītu. Vai kādam ir kādi iebildumi? Nē, nu tad balsojam. Pa vienam? Labi, pa vienam. Nu tad kur pirmo? Par 4 vispirms. Int 4 par, pret, atturas, noraidīts. 5 par, pret, atturas, pieņemts. 6 par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts Noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt par 11. Labi, 11. tātad. Beidzam balsot, noraidīts ar 33 pret 27 balsīm. Elektroniskais balsojums par uh, ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. Piecdesmit trīs pār, pieci pret. Neviens nav atturējies. Ļoti labs darbs, manis skundze. Brauka kungs, lūdzu, vēlas izteikties. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione privata. Prego. Un... Broka kungs gan laikam ir iesaistījies kādā privātā sarunā, bet nu tagad laikam ir gatavs ar mums runāt. Laikam tomēr nē. Passiamo al... Ecco, ricordatevi di prendere la scheda, se no la dimenticate. Nu labi. Neaizmirstiet izņemt savas balsošanas kartiņas no aparāta, jo pretējā gadījumā tās var pazust. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tā ir uzklausīšana par cilvēktiesību stāvokli Turkmenistānā, viedokļa apmaiņa ar Turkmenistānas cilvēktiesību aizstāvjiem. Un tagad ieturēsim nelielu pauzi, lai viesi varētu apsēsties. Paldies! Onorevole Salafranka, prego. Sí, eh, senor presidente. Priekšsēdētāji, paldies. Gribēju apsveikt referenti par sasniegto rezultātu un ziņojumu pieņemšanu. Un lūgt, lai protokolā tiek ierakstīts. Uh, ka vēlētos savas politiskās grupas vārdā, lai tiktu ierakstīts protokolā, jo tas ir jāpauž skaļi, ka neraugoties uz to, ka tika uh, piedāvātas, eh, piedāvāti daudzi būtiskie grozījumi, mana grupa atbalstīja visus. Es to vēlos uh, tikai norādīt tāpēc, ka referente vairāk kārt ir noraidījusi manas grupas piedāvātos mutiskos grozījumus. Es gribēju, lai tas tiek ierakstīts protokolā. Lā. Paldies, paldies par prestidzējumu Sāla Frankas kungs, un tagad mēs pāriem pie astotā darba kārtības punkta, kas attiecās uz viedokļu apmaiņu ar cilvēktiesību aizstāvjiem. Jūs zināt, ka partneru attiecību un sadarbības nolīgums, kas ir nesen parakstīts un parlamentā jāpieņem jūnijā, ir iekļāvis mūsu uzmanības centrā šo jautājumu. Šīs zonas valstis ir tīpaši Turkmenistāna. Pārdzīvo nestabilu situāciju. Un cilvēku tiesības nevienmēr, vai pareizāk sakot, reti tiek īstenotas katrā ziņā tādā veidā, kā mēs to e, zinām. Delegācija ar Vidusāzijas valstīm. Ir paredzēta, tai ir pievienojušies vairāki mūsu kolēģi. Vizīte ir paredzēta Turkmenistānā, Uzbekistānā no 26. līdz 30. aprīlim, tātad pavisam drīz. Mēs zinām, cik lielā mērā kontakti ar neatkarīgām organizācijām ir grūti vai pat neiespējami Turkmenistānā. Tāpēc mēs esam raduši iespēju organizēt šo tikšanos, lai varētu uzklausīt ne valdības viedokli, kas ir tuvāk situācijai. Kopā ar mums ir Fariks Tukbatuļins, kurš ir cietis no vajāšanas Turkmenijas režīma laikā, un savā trimdā Eiropā viņš turpina uzturēt kontaktus ar saviem līdzpilsoņiem. Viņš ir bieži izteicies par situāciju pateicoties tiešiem avotiem. Tāpat arī mums ir arī Turkmenistānas Pilsoniskās demokrātiskās savienības pārstāvis eh, un Veronika Zente Goldstone, kura ir Human Rights Watch pārstāve. Šo organizāciju parlaments ļoti labi pārzina. un pagātnē mēs varējām da pietiekam daudz viņus uzklausīt. Un tagad, pirms dodu vārdu mūsu viesiem, es gribētu dot vārdu uh, eh, Autals kundzei, kas ir cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāja. Autals kundze, lūdzu. Paldies! Šīs diskusijas pamatā ir tas, ka ārlietu komiteja februārī pieņēma nelikumdošanas rezolūciju kas ir samērā kritiskā tonī ieturēta. Tā attiecas uz partnerattiecību nolīguma ratificēšanu un e, parakstīšana. Tā ir nelikumdošanas rezolūcija, un parlamentu un ārlietu komitejas lēmums tobrīd bija tāds, kā galīgais balsojums par piekrišanu parlamentā partnerības un sadarbības nolīgumam tiek atlikts līdz brīdim, e, kad e, parlaments un ārlietu komiteja ir apmeklējusi šo valsti. Šis apmeklējums notiek nākamajā nedēļā Vidusāzijas delegācijas ietvaros un kopā ar Uzbekistānas apmeklējumu. Šis ir viens no testa gadījumiem tam, kā Eiropas parlaments var nopietni izvērtēt partnerattiecību noliegumu, un šeit eh, ārlietu komiteja ir izšķirīgajā pozīcijā. Parlaments, balstoties uz Lisabonas līgumu, ir ar jaunām kompetencēm, lai pieņemtu vai noraidītu starptautiskus nolīgumus. Un ar ārlietu komitejas piekrišanu un eh, referents Nikolais piekrišanu cilvēktiesību apakškomiteja komiteja ar ekspertiem un pilsonisko sabiedrību su pārstāvjiem apsprieda partnerattiecību nolīguma cilvēktiesību aspektus. Un e, kopaina ļoti lielā mērā saskana ar to, kas ir ierakstīta parlamenta nelikumdošanas rezolūcijā. Ir viens tomēr svarīgs starpinstitūcija jautājums nelikumdošanas rezolūcijā vairākos punktos parlaments aicina jaun, veidot jaunu veidu uzraudzības mehānismu, lai parlaments varētu sakot tam, kā cilvēktiesība aspekti šim partnerattiecību nolīgumam tiek īstenoti. Es uzdeva jautājumu ārējās darbības dienestam šī monitoringa mehānismu sakarā pagājušā nedēļā, un Atbildi man lika vilties. Eiropas ārējās darbības dienas norāda, ka tas neieviesīs šo jauno uzraudzības mehānismu. Tas ir konsultējies ar juridiskiem ekspertiem, kuri secināja, ka šāds mehānisms varētu nopietni graut un sagrozīt institūciju līdzsvaru. Es domāju, ka šeit parlamentam ir jābūt ļoti modram, jo tas ir jautājums par mūsu tiesībām uz uzraudzību. Un priekšsēdētāji, es gribētu aicināt jūs formāli ārlietu komitejas vārdā lūgtu izskatīt šo atzinumu un norādīt negatīvo nostāju parlamentā attiecībā uz šo uzraudzību uzraudzības mehānismu. Es domāju, ka vajadzētu varbūt parlamenta paša juridiskajam dienestam sagatavot atzinumu, jo tas rāda precedentu tam, kā parlaments var tikt iekļauts partnerattiecību un sadarbības nolīgumos, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi starp institūciju interesēs. No manas puses tas bija viss. Eksperti izklāstīs, kāda situācija ar cilvēktiesībām ir Turkmenistānā. Paldies! Grazie. Paldies! Autors kundze, un tagad mēs eh, varam pāriet pie mūsu uzklausīšanas, un iesākumā es dodu vārdu Fāridam Tuhbatuļinam, eh, kuru es lūkšu izteikties. Eh, es lūkšu viņu iekļauties piecās minūtēs lai pēc tam mēs varētu pāriet pie debatēm ar kolēģiem. Tu, Batuņin kungs, jums vārds. Спасибо большое. Lielas paldies par uzaicinājumu šajā svarīgajā mūsu pasākumā. Ar prieku es dzirdēju to, ka Eiropas parlamenta pārstāvis interesē situāciju Turkmenistānā. Esmu Gandrīz, ka Eiropas parlamenta deputāti interesējas par situāciju Turkmenistānā cilvēktiesību ziņā, un esmu gandrīz, ka šī situācija viņus satrauc. Jau 20 gadus Turkmenistānā ir totalitārs valsts režīms. Un šogadu garumā dažādas starptautiskas struktūras, tā skaitā Eiropas Savienība, eh, ANO, eh, ECO norāda, ka norit e, dialogs ar Turkmenistānas varas iestādēm, ka situācija uzlabosies. Pa šo laiku ir mainījies Turkmenistānas prezidents, situācija, e, šobrīd ir jauns prezidents, taču situācija nav pārāk daudz izmainījusies jo lieta tāda, ka tad, kad situācija Turkmenistānā tiek pieņemti jauni likumi, varbūt pat neslikti, e, tas nebūtu nenozīmē, ka situācija uzlabojas, jo starp tiesībām un tiesību ieviešanas praksi atšķirība ir ļoti liela. Likumi var būt labi, taču to ievērošana un ieviešana no e, valsts iestāžu un varas iestāžu puses liek vēlēties daudz vairāk. Un es tagad gribētu šajā sakarā nosaukt dažus piemērus ir atjaunota eh, praksē sodīt ar psihiatrijas palīdzību. Sākot ar 2006. gadu mēs zinām piecus gadījumus, kad nelojāli pilsoņi tika piespiedu kārtā ievietoti psihiatriskās e, klīnikās Gurbans, Durdikuļievs, Sazaks, Durdemarādovs, Kakabais Tadženovs un pavisam nesen šī gada martā Aman Gildīs Šapodākaus, tas ir cilvēks, kuram jau ir 80 gadu, kurš uzstājās radiostacijā Brīvā Eiropa, un tas kļuva par iemeslu viņa ievietošanai psihiatriskajā slimnīcā. Uh, radio brīvības žurnāliste Gurbansultama Dīlova ļoti ilgu laiku tiek pakļauta represijām no spēcdienestu puses. Viņas ģimenes locekļi ir ierakstīti tā saucamajos neizbraucošo personu melnajos sarakstos. Viņi nevar atrast darbu, viņas pieaugušais dēls kurš nevarēja ģimeni uzturēt, jo nevarēja sev atrast darbu, nevarēja atstāt valstu vai strādāt citā valstī pagājušā gada jūnijā izdarīja pašnāvību. Viņa vārds uh, Muhameds Mūrāts. Pagājušā gada beigās, naktī no 29. uz 30. Eh, decembri, eh, viņas māju jaunieši apmētāja ar akmeņiem. Tas ir pavisam kaut kas jauns Turkmēnijā. Tāpat arī mēs sekojam Berdievu ģimenes traģēdijai, kura nu jau gadu garumā mēģina aizstāvēt savas tiesības. Viņi bija uzņēmējas pēcdienesti, atņēma viņiem visu, turklāt pilnīgi e, nepamatoti, viņi tika spīdzināti, e, mēģinot viņus tiesāt, e, piemērot juridisku kriminālikumu pantu. Tāpat arī E, dzīves biedra tika ievietota piespiedu kārtā psihiatriskā klinikā, un šobrīd viņa ir uz pašnāvības robežas. Pirms diviem gadiem uh, e, Aves Anājevs, kurš mēģināja doties uz ārstēšanu Maskavā, uh, Eh, aizgāja viņa saulē. Viņš te tika izlaists no valsts, viņa vaina ir tā, ka viens no Turkmēnijas opozicionāru radinieks ārpus uh, valsts robežām ir viņa radinieks. Lūk, šāda veida ķīlnieku operācijas, ķīlnieku izmantošana turpinās, neraugoties uz to, ka pašreizējais eh, prezidents vairāk kārt ir ziņojis par reformām demokrātijas sfērā. Tāpat arī ir daudzi citi uh, piemēri, piemēram, nesen uz diviem gadiem e, tika notiesāti jaunieši, kuri sniedza interviju televīzijā bez attiecīgas e, atļaujas. Tie ir tikai daži zinām piemēri, vislabāk zināmie. Es saprotu, ka man atvēlētais laiks ir ierobežots. Es domāju, ka e, būs daudz jautājumu, uz kuriem es varēšu atbildēt. Paldies! Paldies, kā jau es sacīju iepriekš. Tā būs iespēja uzdot jautājumus un padziļināt mūsu zināšanas. Un tagad es dodu vārdu Jačeslavai Zamedovai, kura pārstāv Turkmēnijas eh, demokrātisko pilsonisko sabiedrību. Arī jūs es lūdzu iekļauties piecās minūtēs, lai mēs varētu uzdot jautājumus kolēģiem. Mēs jūs uzklausīsim ar ļoti lielu interesi. Es vēlos eh, pateikties jums par šo uzaicinājumu un par iespēju jūs uzrunāt no augstās tribīnas. Uh, apspriežot jautājumu par sadarbību ar Turkmenistānu, es gribētu aicināt visus Eiropas parlamenta deputātus neatkārtot ANO kolēģu kļūdas, kuri 95. gadā atzina Turkmenistānas ne neutralitāti, neņemot vērā reālo situāciju valstī. Un no uh, Turkmenistānas neprasa nekādu priekšnosacījumu izpildi. Jā, tika atbalstīta Turkmenistānas neutralitāte, tā uzņēmās saistības, saistības netiek pildītas, tagad vilciens ir aizgājis un Turkmenistānā ir izveidojies viens no visrepresīvākajiem režīmiem mūsdienu pasaulē. Tādēļ es aicinu, eh, pieņemot lēmumus par Turkmenistānu, ņemt vērā šo veidīgo pieredzi. Ir izveidotas attiecības, veidojot attiecības ar tādām represīvām valstīm kā Turkmenistāna, Uzbekistāna, ir eh, stīvas stingri jāraugās, lai tiktu izvirzīti prie, eh, izvirzīt un izpildīt priekšnosacījumi par demokrātijas eh, principu ievērošanu. Šo valstu vadītāji ir ļoti viltīgi, viņi uzņemas saistības, kuras pēc tam netiek pildītas. Eh, prasības Turkmenistānas režīmām varētu būt šādas atbrīvot nekavējoties visus um, politieslodzītos un sirdsapziņas ieslodzītos, veid, atļaut veidot uh, pilsonisko sabiedrību, anulēt 15 tūkstošu cilvēku garos sarakstus uh, aizliegumu. Uh, izbraukt no valsts. Ja visi šie priekšnosacījumi tiks izpildīti, tad arī var veidot attiecības un ekonomisko sadarbību ar Turkmenistānu. Un es vēl lūgtu deputātus pievērst uzmanību tam eh, tādam satraucošam un pārsteidzošam faktam. Alande P. pilsētiņā ir izveidots, varētu teikt, koncentrācijas nometne un valsts valsts nesniedz nekādus informāciju par šo koncentrācijas nometni. Šiem cilvēkiem, kas ir ieslodzīti ANDP, ir aizliegts tikties ne tikai ar tuviniekiem, bet arī ar advokātiem. Tas ir tā kā savulaik tas bija koncentrācijas nometnē, un nekādas informācijas par šo cietumu nav un es lūdzu pievērst uzmanību šim uh, jautājumam. Un noslēgumā es gribētu jūs lūgt, uh, pieņemot lēmumu par to, vai īstenot sadarbību vai ne ar Turkmenistānu, uzklausīt uh, uh, LNDP ieslodzīt to cilvēku mātes un to cilvēku tuviniekus, kas ir gājuši bojā no narkotiku lietošanas, jo valstī ļoti plaši tiek lietots narkotikas un tiek uz uh, Uh, Turkmenistānu uh, tonām narkotikas piegādātas un visu to, jo tas viss notiek uh, varas iestāžu um, paspārni ar varas iestāžu atbalstu un nevar atbalstīt starptautiskā sabiedrība šādu represīvu režīmu pastāvēšanu. Tas ir absolūti nepieļaujami. Un pirms jūs ņemat, pieņemat lēmumu par Turkmenistānu, ir jāraugās, lai tiktu izpildīti visi priekšnosacījumi, un tikai tad var lemt par attiecību attīstīšanu ar šo valsti. Un es arī gribu jūs brīdināt, par uh, tādām jaunām koncepcijām kā demokrātija caur ekonomiku neviens represīvs režīms nav kļuvis demokrātisks ekonomiskās uh, sadarbības dēļ. Šeit vienkārši tiek slēptā veidā lobētas atsevišķu ekonomisku grupējumu intereses Eiropas Savienībā. Un uh, šis uh, Eh, tiešniecības apjoms veido tikai 2-3%, un šos 2-3% jūs varat gūt arī izmantojot jaunās tehnoloģijas un, eh, un, un citu veidu ienākumu eh, rezultātā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Goldstons kundze vārds, kura pārstāv Human Rights Watch un mēs jau esam pazīstami, jo uh, viņa jau vairāk kārt ir uzstājusies mūsu komitejā par citiem jautājumiem, un tagad Golsnās kungs mūs informēs par situāciju Turkmenistānā un par uh, šī režīma darbību citos starptautiskās institūcijās, un lūdzu arī uh, centieties iekļauties piecās minūtēs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir liels prieks uh, būt šeit un uzstāties jūs priekšā. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību ziņojumam, ko Human Rights Watch ir sagatavojis par Turkmenistānu, gatavojoties ārlietu komitejas delegācijas vizītē Turkmenistānā. Un uh, es uh, arī tādēļ nesniegšu tādu plašu pārskatu par cilvēktiesību situāciju, un arī mani kolēģi jau ir jūs informējuši par šo situāciju. Tā vietā es centīšos uh, pievērsties tādiem saskarsmes punktiem starp cilvēktiesību situāciju Turkmenistānā un Eiropas Savienības politiku un arī uh, atsaucoties uz Hautels kundzes teikto par to, ka tagad Eiropas parlamentam ir vienreizēji iespēja nodrošināt, lai uh, parlamentām būtu nopietna ietekme uz politikas attīstību attiecībās ar šo valsti un uh, rūpējoties par cilvēktiesību ievērošanu. Tātad tiek veidotas attiecības ar ļoti represīvu režīmu, neizvirzot praktiski nekādas prasības attiecībā uz cilvēku tiesību situāciju. Eiropas Savienībai tagad ir iespēja izvirzīt priekšnosacījumus vai prasības attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanu, nosakot sadarbības un nolīgumā cilvēku tiesību klauzulas. 2009. gadā Cil uh, Eiropas parlaments apstiprināja uh, nolīgumu, uh, cerot, ka tas veicinās uh, situācijas uzlabošanos, bet diemžēl tā tas nav noticis. 2009. gadā komisija un padome uh, apsolīja parlamentam, ka tie vei, ka tās veicinās attīstību konkrētos jautājumos cilvēktiesību jomā, bet, diemžēl, nav nekādu konkrētu pierādījumu, ka padome vai komisija vai ārējās darbības dienas tiešām veicinātu vai censtos veicināt šādu progresu. Valdība nav uh, izrādījusi nekādu vēlmi īstenot reformas, un arī Eiropas Savienība nav neko darījusi, lai uh, prasītu reformu īstenošanu. Rezolūcijas, uh, rezolūcija, kas tika pieņemta šajā komiteja, apstiprināja nolīgumu, uh, bet uh, pieprasīja izveidot monitoringa mehānismu. Un kā uh, Eh, Hautaus kundze norādīja, ārējās darbības dienests ir skaidri pateicis, ka šāda monitoringa mehānisma nebūs. Un eh, vakar to apstiprināja arī ārējās darbības dienests pārstāvis eh, tikšanās reizē. Līdz ar to tas ļoti nopietni maina situāciju attiecībā uz šo rezolūciju Tāpat netika atbildēti vēl citi svarīgi jautājumi, proti ietekmes novērtējums šim nolīgumam uz cilvēktiesību situāciju Turkmenistāna. Tas ir ļoti svarīgs, jo parlamentā atbalsts uh, tika sniegts ar pieņēmumu, ka šis nolīgums veicinās reformu īstenošanu valstī. Uh, Tagad ir e, nopietni jāpadomā par e, to, kāda ir, cik satraucoši ir cilvēka tiesību situācija Turkmenistānā. Un e, ir jāizvērtē, vai tiešām valdība ir gatava veikt kādas reformas un uzlabojumus. Pagaidām nekādu pierādījumu šai jomā nav. Tāpat ir šobrīd pienācis brīdis izvērtēt, ko mēs esam mācījušies no Eiropas Savienības iesaistības citos pasaules reģionos un tuvējos austrumos. Un šeit ir diezgan daudz līdzīgu iezīmju, un tagad komisijai būtu jāpārdomā savu nepareizā politika tuvēju austrumu kontekstā. Bet mēs nevaram apstāties šeit, mums ir uh, jādomā par to, kā tiek veidots attiecības ar citiem represīviem uh, režīmiem, kā Turkmenistāna, kur uh, tādām interesēm, ekonomiskām interesēm un stabilitātes uh, garantēšanas interesēm ir dota priekšroks salīdzinājumā ar cilvēku tiesību situāciju. Vakardienas tikšanās reizē ārējās rīcības dienas pārstāvis uh, norādīja, uh, ka uh, Turkmēnijas valdība ir parādījusi skaidru ieinteresētību un atvērtību sadarbības veidošanai ar Eiropas Savienību, ka tā nevēlas aprobežoties ar sadarbību ar Ķīnu un Krieviju. Un e, šīs uh, sadarbību, tātad tas apliecina, ka šo sadarbību vēlas ne tikai Eiropas Savienība, bet arī Turkmēnija. Uh, e, Turkmenistānas valdība, un tādēļ mums būtu jāizmanto šī svīra. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram noslēgt nolīgumus bez nekā, jebkādiem nosacījumiem. Tas ir jāizmanto kā instruments cilvēku tiesību e, ievērošanas veicināšanai un ir jākonstatē konkrēti uzlabojumi, tiek, e, pirms tiek noslēgts nolīgums. Paldies, Galdstonas kundzei. Jūs beidzāt savu runu, jā? Vai es atvainojos? Es, es jūs pārtraucu. Nu, bet varbūt jūs vēlāk varētu pabeigt. Bet tagad es došu vārdu kolēģiem. Vispirms Fešēras kungam no ārējās darbības dienesta, kuram arī varētu būt daži komentāri. Lūdzu jums vārds. Paldies priekšstādātāji, labrīt visiem! Es tikai gribētu dažus vārdus teikt, es saprotu, ka arī man ir maz laika dots. Vispirms es gribētu sirsnīgi sveikt viesus mūsu vidū un pateikties viņiem par informāciju, kur viņi sniedz tikko. Es domāju, ka mēs uh, ļoti augstu vērtējam um, Turkmenistānas nevalstisko organizāciju darbu un reģionu nevalstisko organizāciju darbu. Mēs saprotam, ka tas ir saistīts ar lielām bažām. Es domāju, ka mēs visi esam vienas prātas, ka attiecībā cilvēktiesībām Turkmenistānā ir pastāv ļoti lielas bažas. Uh, Tāpat kā tas ir līdzīgi ar citām Vidusāzijas valstīm, Eiropas Savienība uzskata, ka cilvēktiesības ir ļoti būtisks jautājums attiecībās ar šīm valstīm. Cilvēktiesības ir ļoti būtiskas Eiropas Savienības un Vidusāzijas valsts stratēģijā. Kopš 2007. gadā šī stratēģija tika pieņemta. Mēs regulāri esam īstenojuši dialogus par cilvēktiesībām, un katru gadu šīs valsts ir iesaistīts šajā dialogā, to skaitā arī Turkmenistāna. Bet es nevaru teikt, ka šīs diskusijas ir notikušas tādā godīgā un atklātā veidā. Uh, Diskusijas, protams, ir sarežģītas, un mums ir izdevies uzdot jautājumus dažādām pusēm Turkmenistānā. Mēs esam arī attīstījuši dialogu ar pilsonisko sabiedrību, tā skaitā šīs dienas runātājiem mēs viņus, ar viņiem konsultējamies, sagatavojot dialogus, bet šeit es gribētu uzsvērt vienu lietu. Mūsu iesaist debatē neaprobežojas tikai šajā, ar šīm diskusijām par cilvēktiesībām. Mēs mēģinām rast tādu cilvēktiesību jautājumu padarīt par tādu kā politisku izvēli un runājam par to arī Eiropas Savienības un Turkmenistānas un uh, Vidzāzijas valstu ministru tikšanās reizē Taškentā. Un tātad mēs daudz viet esam runājuši par šo jautājumu, jo tas mums īpaši rada bažas. Mēs uzskatām, ka ar tādām valstīm kā Turkmenistānu, un te es atkal vēlos pilnībā piekrist tam, kas izskanēja pirms tam attiecībā uz to, ka cilvēktiesība situācija tur ir sarežģīta, mēs ticam, ka iesaista var palīdzēt, mēs nedomājam, ka var panākt progresu īsā laika periodā, tas ir ilgstošs process, un uh, jo vairāk mēs iesaistīsimies, jo vairāk mums izdosies uh, labāk mums izdosies mēģināt panākt reformas, un tieši tādēļ mēs cerām, ka kādreiz pēc iespējas drīzāk stāsies spēkā šis partnerības un sadarbības nolīgums, jo tas mums dotu jaunus instruments. Tas būtu ne tikai ietvers, bet tas mums dotu jaunus instruments, kā mēs varam iesaistīties. Tā skaitā arī parlamentam, jo parlamentā tiktu izveidot attiecīgi parlamentārā komiteja, un tas ļautu jums nodrošināt labāku informācijas apmaiņu un viedokļu apmaiņu partnerības un sadarbības nolīgums. Hautels kundze jau arī nesen pieminēja mūsu pēdējās sarunas par monitoringu mehānismu, un es to ne, informāciju neatkārtošu, bet es domāju, ka saistībā ar šo partnerības un sadarbības nolīgumu es varu teikt, ka mēs varētu to izmantot, lai veidotu bāzi sarunām un attiecību veidošanai ar. Uh, visām Vidusvāzijas valstīm. Es nobeigumā vēlos uzsvērt, ka Eiropas parlamenta loma šajā jautājumā ir ļoti būtiska. Mēs esam atviegloti redzot, ka Eiropas parlamenta vizīte Turkmenistānā notiks, un mēs ar ļoti nepacietību gaidam, kādi būs tās rezultāti. Un visbeidzot, Es gribētu pateikties nevalstiskajām organizācijām un tiem cilvēkiem, kas šeit ir ieradušies, ja viņam ir ļoti būtiska loma, lai mēs labāk izprastu šo situāciju. Es ar nepacietību gaidu mūsu sadarbības turpināšanos. Paldies! Fišēras kungam. Un tagad uzsāksim debatas. Pirmais runās bijušais prezidents Patrinkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu paust atzinību gan Tuhpatuļina kungam, gan Mamedova kungam un arī mūsu viešņai no Šveices Goldstones kundzei Un ja mēs ņemam vērā to, ka Tukpatuļin kungs ir um, šobrīd dzīvo Austrijā, Mamedo kungs Nīderlandē, tad mēs varam iedomāties, kas jums ir bijis jāpārcieš, ja reiz jūs brīvības vārdā bijāt spiest atstāt savu valsti. Mums Eiropas Savienībā un visā pasaulē ļoti bieži tiek argumentēts ar jēdzienu stabilitāte, Un, bet eh, biežāk tiek aizmirstas cilvēktiesības un brīvības. Stabilitātes jautājums totalitārismu un komunismu laikā tika nepareiz lietots, jo bieži vien te mēs runājam par situāciju, kas ļoti dārgi maksā tiem cilvēkiem, kas šajā nebrīvībā dzīvo. Stabilitātei piedars arī cilvēktiesības, demokrātija un uh, brīvība. Un tiesiskums, bez tā, bez tā visuma, arī bez tiesiskuma nevar būt stabilitātes. Varbūt ir miers kā kapsētā, bet nav tādas stabilitātes, kas eh, ar cieņu izturētos pret cilvēkiem. Paldies, un tagad Belder kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Lies paldies arī mūsu runātājiem. par to, kas niedzāt mums tik vērtīgu informāciju. Man likās šokējoši tas, ko jūs sacījāt, ka šajā valstī, ar kuru mums ir nodibināts attiecības, pastāv psihiatriskais terorisms. Tas man atcauc atmiņā padomu laiks un represijas Ķīnā. Es gribēju ar jums runāt par ticības brīvību Manā valstī, Nīderlandē, ir kāds fonds, kas ļoti sen ir uh, uzturējis kontakts ar avotiem Turkmenistānā. Un vakardien es uzzināju, ka nereģistrētajiem baptistiem Turkmenistānā klājas ārkārtīgi grūti un pret viņiem tiek vērstas aizvien plašākas represijas. Viņiem uh, dievkalpojumi ir jānotur slepus naktī. Un uh, notiek milzīgas represijas, kas ir vērstas pret viņiem. Taču tajā pašā laikā mēs dzirdam, ka Krievijas pareisticīgā baznīca drīkstēs būvēt Turkmenistānas galvaspilsētā jaunu katedrāli. Ko es ar to gribēju teikt? Turkmenistānas iedzīvotāji, kas eh, piedar pie šīm nereģistrētajām reliģiskajām kopienām, kļūst par upuri Turkmenistānas eh, krimināla kodeks viņu soda, lai gan melns uz balti ir rakstīts, ka viņiem ir tiesības praktizēt savu reliģiju. Es gribētu teikt, ka aizvien vairāk tiek pārkāptas tiesības uz ticības brīvību, un es gribēju tikai dzirdēt apstiprinājumu no jums, vai tas tik tiešām tā ir. 20. janvārī notika reids kādā dzīvoklī Turkmenibadā, un vairāk nekā 20 cilvēki tika arestēti, un viņiem tika uzlikt ļoti bargi naudas sodi, kas viņiem, tagad, kas, kas viņiem bija jāsamaksā pirms viņi tika atbrīvot. Līdz ar to situācija ir ārkārtīgi sarežģīta šajā te valstī, un es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uh, runāt skaļi un aizstāvēt Turkmenistāns iedzīvotāju pamatiesības. Tā kā lūdzu pakomentējiet, pastāstiet, kāds ir jūsu viedoklis par reliģijas brīvību. Paldies Belder kungam, Palēcka kungam vārds lūdzu. Divas minūtes, ja tas ir iespējams. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs Mēs dzirdējām ļoti satraucošas uh, ziņas par šo valsti. Šī, varētu teikt, ir diezgan uh, saudabīga valsts. Tā ir bijusi Padomjas Savienības republika. Un uh, tā šajā valstī jau padomu laikā valdīja ļoti liels uh, sastingums Un šeit valdīja patiesībā arī autoritārs režīms. Viss noteica viens cilvēks, un mēs cerējām, ka pēc režīma, pēc padomu savienības sabrukuma situācija mainīsies, bet situācija nav mainījusies. Un tagad atliek tikai viens risinājums - vai nu atlikt šo padarbi, pat partnerības un sadarbības nolīgumu parakstīšanu vai to parakstīt. Es uzskatu, ka mums tomēr ir jāparaksta šis nolīgums, jo tad mūsu rīcībā būs instruments, ko mēs varēsim izmantot šai valstī. Man ir jautājums, k, ja viesiem, tātad Krievija, Ķīna, uh, Irāna, uh, ir uh, un Turcija ir spēlētāji, liela spēlētāja šajā reģionā. Ne visas šīs valstis ir demokrātiskas. Man ir jautājums, kur, ar kuru no šīm valstīm jums saistās lielākās cerības attiecībā uz demokrātijas procesu un kurai no šīm valstīm ir lielākā ietekme Turkmenistānā? Paldies! Kēlam kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, kolēģi Hautels kundze teica ļoti labas ievadvārdas, un es gribētu pateikties arī Turkmenistānas pārstāvjiem par viņu ļoti sniegto ļoti vērtīgo informāciju. Ko komisija ir teikusi? Mēs zinām šo pieeju, jo vairāk mēs iesaistāmies, jo vairāk mēs varam ietekmēt situāciju. Es domāju, ka tā ir tā drīzāk vēlme domāšana. Un uh, mēs tā domājam neņemot vērā cilvēktiesību jautājumu. Cilvēki gadiem ilgi pavada cietumā, un nu, varbūt, ka režīms pa to laiku mainās. Bet es domāju, ka mēs varam būt viens prāts ar Mamedovu kunga teikto, ka nevar izmainīt represīvu režīmu tikai ar ciešām attiecībām. Bet tas, ko Goldstones kundze sacīja, proti, ka Eiropas Savienībai ir sviras, kā ietekmēt šo situāciju. Taisnība. Gadījumā, ja mēs izmantosim uh, kaut kādas priekšnosacījumus, mēs atbalstām tirzniecības attiecības, bet pirmkārt režīmam ir mūs jāpārliecina, ka cilvēktiesība situācija tik tiešām mainīsies uz, uz labu. Paldies Kelam kungam! Nikolaikas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt šo iniciatīvu, kas vēlreiz apliecina, cik būtisks ir cilvēktiesības Eiropas parlamentā. Es gribētu arī izteikt gandrījumu par to, ka mūsu vidū šobrīd ir divi uh, cilvēktiesība aktīvisti. Es saprotu, ka viņi ir mm, lieliski cīnījušies par cilvēktiesību un brīvību ievērošanu Turkmenistānā. Ļoti žēl, ka jūs esat bijuši spiest atstāt savu dzimteni. Un tāpēc es domāju, ka mums ir pienākums jūs atbalstīt, lai jūs varētu turpināt savu darbību, ja tīpaši ņemot vērā to, ka Mamedo kungs ir Turkmēņu Pilsoniskās demokrātiskās savienības vadītājs. Šī organizācija strādā no ārzemēm, lai palīdzētu savai valstī, un es domāju, ka mums noteikti būtu jāatbalsta šī organizācija. Jūsu runas man, kā cilvēkam, kas ir dzīvojis komunismu valstī, atgādināja totalitāro padomju stilu. Uh, un mēs paši savus ēdas esam to izbaudījuši līdz 99. gadam, tāpēc es ļoti labi saprotu, par ko jūs runājat. Un tāpēc es domāju, ka mums kā deputātiem ir pienākums nākamajā nedēļā, kad viesosimies Ašhabadā, runāt par visiem tiem jautājumiem, kurus pieminēja mūsu godētie viesi, un mums par to ir jārunā ar Turkmenistānas varas iestādēm, un mums ir no, nu, jāpieprasa ļoti skaidra atbildi no viņiem. Jo tikai tā mēs varam noturēt, strukturēt un atklāt dialogu par cilvēktiesībām. Man ir jautājums vienam no runātājiem, kurš sacīja, ka apvienoto nāciju organizācija savulaik ir pieļāvusi kļūdu. kad viņi ar savām struktūrām centās Turkmenistānā iedibināt organizācijas, kas varētu palīdzēt uzlabot cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas un uh, pasaules sabiedrības boikots pret Turkmenistānu varētu kalpot kā stimuls lai Turkmenistānas vārs iestādes izpildītu savas saistības, jo, kā jūs jau sacījāt, pagātnē kaut kāda likuma ir tikuši pieņemta, bet nekas no tā nav iznācis. Vai jūs domājat, ka boikots varētu palīdzēt un kalpot kā stimuls Turkmenistānas iestādēm? Paldies, Gomešs Kons, divas minūtes, lūdzu. Uh, Paldies! Es esmu delegācijas sastāvā, kas nākamajā nedēļā viesosies Turkmenistānā, un es redzu, ka pastāv liela atšķirība starp to, ko Goldstones kundze nosauc kā šokējošu cilvēktiesību situāciju un eh, to, kā situāciju aprakstā ārējās darbības dienas, proti, ka situācija liek mums bažīties. Es gribētu pajautāt ārējās darbības dienesta pārstāvim, vai dialogu retorikā jūs varat izcelt vienu konkrētu elementu, kurā ir panākts konkrēts progress. Nu, jebkāda reforma, kas tik tiešām ir kļuvusi par realitāti, kāds ieslodzītais, kas ir ticis atbrīvots, nu, kaut kas, nu, kaut kāds mazs, mazs piemērs, kas varētu likt mums saprast, ka tik tiešām partnerības un sadarbības nolīgums varētu kalpot kā instruments. Un es gribētu vēl runātājiem uzdot jautājumu. Ja mēs varam ja jūs varat sazināties ar organizācijām ārzemēs, tad jau jūs juridiski varat arī sazināties ar, eh, viņ, ar viņu draugiem attiecīgi Turkmenistānā. Vai tas ir iespējams? Un tad vēl Nikolais kundzes jautājums par boikotu. Vai tas būtu efektīvs? Kā, jūs, kā jums šķiet, kā Eiropas Savienība varētu izmantot savus virs, lai ietekmētu situāciju? Paldies Gomešas kundzei. Un tagad atgriezīsimies pie runātājiem sākotnējā kārtībā 5 minūtes katram, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Tu pat Olīna kungs vispirms. Paldies par jūsu izrādīto interesi un uzdotajiem jautājumiem. Vispirms, vai, uh, uzskat, vai uh, Turkmenistāns režīms ir uzskatāms par stabilu? Jūs visi lieliski zināt, ka tikai pirms dažiem mēnešiem, diviem, trim mēnešiem situācija Ziemeļāfrikas valstīs arī tika uzskatīta par stabilu, it kā tur bija normāli likumi, un nekas neliecināja par to, kas šobrīd tur norisinās. Turkmenistānā situācija ļoti līdzīga - stabilitāte pēdiņās. It kā ir likumi, bet, kā es jau teicu, tie netiek ievēroti. Par narkomānijas izplatību Mamedo kungs jau sacīja, tāpat ir arī ārkārtīgi liels bezdarbs. Pēc mūsu datiem 60% iedzīvotāji nevar atrast darbu. Un šobrīd Mums ir sakara ar Turkmenistānu, un tieši tāpēc mēs arī varam uh, veikt šo monitoringu un mūsu mājaslapā publicēt informāciju no Turkmenistānas. Un to mēs varam izdarīt tikai tāpēc, ka mums ir uh, sakara ar mūsu kolēģiem un draugiem. Es saņemu ļoti daudz vēstuļu no sašutušiem Turkmenistāņiem, kur gaida, kad mums, mums no, būs revolūcija. Es vienkārši gribu sacīt, ka ja jūs dosieties uz Turkmenistānu, ierosiniet viņiem tādu notikumu atrisinājumu. Tātad, ja viņi centīsies situāciju iekonservēt tādā pašā veidā arī turpmāk cerībā, ka nekas nenotiks, tad tas notiks pats par sevi, bez jebkādiem līderiem, bez jebkādas ārējās iedarbības. Jo vienkārši tas katls, kurā tas viss sāks vārīties, ies pāri. Un tas būtu slikti gan Eiropas Savienībai, gan Turkmenistānai. Un tāpēc neko tādu nopietnu viņiem nevajag prasīt, jo Turkmenistānā ir nu, neslikti likumi, bet galvenais jau ir, lai vara pati tos likumus ievērot. Tas ir viens. Kas attiecas uz reliģijas brīvību, jā, tik tiešām ticības brīvība ir ierobežota un ļoti liela problēma ir tām reliģiskajām minoritātēm, kas cenšas uh, ievest Turkmenistānā, piemēram, reliģiozo literatūru. Tas ir aizliegts, ka uh, Tāpat reliģiskajām organizācijām, kuras nav juridiski re reģistrētas, ir ļoti grūti darboties, bet arī reģistrētajām organizācijām nemitīgi ir jāizjūt spiediens, tā skaitā arī musulmaņu organizācijām. Es zinu tādus aktīvistus, bet, nu, diemžēl es laika trūkuma dēļ neminēju piemērus saistībā ar to, ka ļoti daudz musulmaņu aktīvisti šobrīd ir apcietinājumā, viņi tur mirst, ir arestēts vesels ģimenes un tādu piemēru ir milzumu daudz. Par to, ka Turkmenistāna, ja Eiropas Savienība noslēgs nolīgumu, varēs uzņemties kaut kādas saistības. Turkmenistāna ir ECO dalība valsts, un tai jau ir zināmas saistības, tā skaitā ar, par cilvēktiesībām, bet šo saistību ievērošana Turkmenistānā ir ar mīnuzīm. Tas nozīmē, ka Turkmenistāna nekad nav izpildījusi nekādas saistības un neizpilda tās arī patreiz. Kas attiecas uz sakariem ar cilvēkiem, jā, kā es jau sacīju ar kolēģiem, mēs sazināmies. Uh, caur dažādām programmām, kas ļauj mūsu saraksti šifrēt, bet ar radiniekiem mēs esam spiest sazināties pa tālruni, un, protams, pat savai mammai es nedrīkst pateikt visu to, ko vēlos, un arī viņa nedrīkst man teikt visu, ko viņa vēlas man sacīt, un tāpēc situācija ir pietiekami sarežģīta. Viņa dzirdēja, lai gan es centos slēpt no viņas to informāciju, ka Turkmenistānas varas iestādes gatavoja atentātu pret mani, Un izmantojot šo gadījumu, es vēlos pateikties Hautals kundzei par viņas paziņojumu, par viņas atbalstu šajā sakarībā. Tas vienkārši ir piemērs tam, ka Turkmenistānas varas iestādes, nespējot šī problēmas atrisināt, cenšas tās slēpt un turpina uh, izdarīt spiedienu un uh, represijas pret tiem cilvēkiem, kas uh, šo patiesību var atklāt. Un tas, ka, piemēram, ETSO nevar īstenot monitoringu, lai gan tā ir Aškabatā centrs un var tikai īstenot dažādus seminārus un noturēt apmācības, tas jau vien liecina par to, ka Turkmenistāns varas iestādes baidās no šī monitoringa. Jo vairākus gadus uh, Startautiskā organizācija Sarkanais Krusts cenšas iekļūt Turkmenistānas cietumos, bet viņiem to aizliedz darīt. Līdz ar to viņi ne, nevar piekļūt šiem cietumiem, lai vienkārši apstītos, kā tur viss notiek. Turkmenistānas varas iestādes cenšas visu noslēpt, un šis fakts jau vien liecina par to, ka Turkmēnijas karalistē viss iet ļoti slikti. Paldies par uzmanību. Paldies! Tubatu Līnkungam un tagad doktoram Māmedovam vārds lūdzu. Во-первых, я хочу поблагодарить... Э, Paldies, es vispirms gribētu pateikties klātesošajiem deputātiem par izteikto interesi. Šeit tika uzdoti vairāki ļoti svarīgi jautājumi. Vispirms jau par kontaktiem ar mūsu aktīvistiem valsts iekšienē. Mans kolēģis jau sacīja, un varbūt jums tas būs pārsteidzoši, ka Turkmenistāna nav tā valsts, kur var paņemt, pacelt telefonu klausulu un piezvanīt par pilsoniskiem, akti, pilsoniskiem aktīvistiem. Visi mūsu ziņojumi un visi mūsu kontakti ar aktīvistiem Turkmenistānā ir tiek īstenot ar, ar šifrēšanas palīdzību. Speciāla programma, lai pilsoniskos aktīvistus at mācītu, kā šo šifrēto informāciju rīcīties. Tad šī, šī te informācija šos mehānismus, kurus mēs izmantojām savulaik Turkmenistānā, mēs izmantojam tagad, lai sazinātos ar saviem aktīvistiem Turkmenistānā. Un tāds piemērs. Varbūt jums šķiet paradoxāli tas, ka, piemēram, lai izvest aktīvistu no Turkmenistānas, mums ir nepieciešams divu mēnešu darbs, lai, piemēram, šo cilvēku izvest uz Krieviju. Piemēram, tiek veidots leģendas, ka cilvēks dodas pie radiniekiem uz kāzām vai uz dzimšanas dienu. Mēs tad meklējam naudu, lai viņu radinieks sagaida viņu Maskavā un aizved uz savu dzīves vietu. Nu, un tad mēs attiekamies tikai pie šī radinieka. Nu, tāda ir situācija, kāda ir Turkmenistānā, kā mēs sazināmies ar saviem aktīvistiem. Viss ir ārkārtīgi grūti, jo tieši zvans šim aktīvistam var izraisīt nopietnas represijas. Piemēram, Valērijas Paļs, kurš tika tiesāts un pēc gada atbrīvots. Par pamatu represijām kalpoja tikai telefona saruna, ka cilvēks neakurāt viņam palūdz sniegt informāciju. Šo cilvēku ievietoja cietumā, pēc gada mēs ar starptautisko spiedienu palīdzību mums izdevās panākt, ka viņš tiks atbrīvots, ka viņš tika atbrīvots, bet viņš kļūpa par inv invalīdu. Fišerkungs mums aicināja uz da, lielāku sadarbību, un te izskanēja arī jautājums par boikotu. Es vēlreiz gribētu jūs lūgt neatkārtot to diplomātu kļūdas, kas darbojas ANO 95. gadā. Uh, Bez eh, diskusijām tika pieņemta rezolūcija par Turkmenistānas neutralitātes atzīšanu. Līdz ar to starptautiskā sabiedrība pastiep roku pretī šim režīmam, nepadomājot par to, vai šis režīms uzņemsies saistības. Tas ir cieši uz nekurienu. 95. Kopš 95. gada pēdējos 15 gadus sadarbības attīstības ietvaros un cerot, ka šī sadarbība novadīs pie sabiedrības demokratizācijas, mēs esam nonākuši pie pretējas ainas. Turkmenistānā ir dzimis viens no represīvākajiem režīmiem pasaulē šobrīd. Līdz ar to sadarbības attīstība nav bijusi veiksmīga, tāpēc pāriesim pie politikas, kad tiek laikus izvirzīt priekšnosacījumi un pieprasīt, lai Turkmenistāna izpild šos priekšnosacījumus. Un tikai tad, kad priekšnosījumi būtu izpildīti, var izdarīt secinājums, ka, valdi, ka valsts ir apņēmības pilna iet demokratizācijas virzienā. Tā kā lūdzu neatkārtojiet tās kļūdas, kuras pirms 15, 16 gadiem jūs kolēģi pieļāva. Fišer kungs jau sacīja, ka varbūt, ka nolīgums palīdzēs radīt jaunas mehānismas. Īstenībā tas palīdzēs atkal pārkāpt cilvēku tiesības tas ar to režīmu, kāds šobrīd ir Turkmenistānā, var runāt bezgalīgi, bet situācijas uzlabošanās nebūs, ticiet man. Tas ir pragmatisks un ļoti cīnisks režīms, kas bezgalīgi var jūs mānīt, neko nedarot lietas labā. Jūs viņiem piedāvājat šī režīma pastāvēšanai ļoti ērtu situāciju. Mēs jums apsolam, bet neko nedodam. Kam tas ir izdevīgi? Pirmkārt, tam režīmam, un pēc būtības Eiropas parlaments nevar piekri, parāda savu vājumu piekrītot šādam režīmam un pastiepjot roku, un Turkmenistāna var tikai spēlēt, turpināt spēlēt eh, to lomu, kādu viņam tiek piedāvāt. Es vēlos jūs aicināt ieklausīties to māšu teiktajā, kuru bērni ir ap apcietināti, kas ir miruši no narkomānijas dēļ Turkmenistānā, kas cieš no tā, ka nevar savus bērnus nogādāt ārzemēs ārstēšanai tikai tāpēc, ka viņi ir melnījos sarakstos. Es jums teikšu vēlreiz, ka tā ir strupceļa politika. Un ar ekonomisko sadarbību ar tādu re, režīmu kā Turkmenistānā neko nevar panākt. Te var runāt bezgalīgi un attīstīt ekonomikas sadarbību. Bet Mugabe, piemēram, arī paliek Mugabe. Nekas nemainās. Tikai ar pilsoniskā sektora attīstību var izmainīt situāciju Turkmenistānā. Paldies! Grazie, doktor Mavido. Paldies, Mavido kungs. Un uh, Goldstones kundze e, noslēgs atbilžu kārtu. Paldies! Arī es gribēju e, pateikties no savas puses par ļoti precīzajiem, trapīgajiem teicamiem jautājumiem. Un tagad e, dažas reakcijas no manas puses. Pirmkārt vēlos norādīt, ka Human Rights Watch nenostājas pret saistībām. Mēs nesam pār izolāciju, mēs atbalstām uh, tādu apņemšanos, kas ir paredzēta taustāmu cilvēku tiesību situācijas uzlabošanos. Un mums ir atšķirīga pieeja no tās, ko piemēro komisija un ārējās darbības dienas. Mēs uzskatām, ka uh, jau dialogs eh, pats par uh, sevi varētu būt labs. Mēs tam neticam. Mūsuprāt, dialogs ir līdzeklis, kā sasniegt mērķi un ne tikai uh, mērķis pats par sevi. Un ar to es nonāku pie nākamā punkta, kas attiecas uz paziņojumu par to, ka šīs attiecības uh, ar Eiropas Savienību Turkmēniju, mēs tajās nevaram gaidīt nekavējošus rezultātus. Ne arī reformas rītdien uz brokastu laiku. Mums ir e, jā, uzdot jautājums arī es darbības dienestam, cik ilgi tas ir gatavs gaida, e, gaidīt pirms tiek rezultāti sasniegti. Jo Runājot par cilvēktiesību uzraudzību vairākās centrālāzijas valstīs, mēs redzam, ka rezultāti var tikt sasniegti tikai tad, ja tiek īstenots ārējais spiediens, jo šajās valstīs pietrūkst politiskās grības tos īstenot. Vienīgais veids, kā sasniegt rezultātus, ir izdarīt spiedienu šīm valdībām. Tālāk par Paļecka kungu uzdoto jautājumu, ka ļoti bieži tā ir grūta izvēle, bet jūs atsījāt, ka e, virzīt e, um, partnerības nolīgumu tomēr ir labāk, kā to nedarīt. Un mēs uzskatām, ka uzlabot attiecību perspektīvu varētu tikt izmantota kā pamudinājums progresam. Diemžēl Līdz šim tā tas nav noticis. Eiropas Savienība nav izmantojusi uzlabotu attiecību perspektīvu, lai panāktu cilvēktiesību situācijas uzlabošanos, neraugoties uz to, ka parlaments ir spēris konkrētus soļus, kas būtu jāzina nepieciešama par uzlabotām attiecībām. Savukārt pārējās Eiropas Savienības institūcijas šo aicinājumu nav uzklausījušas un nav sniegušas savu politisko atbalstu šiem reformu pieprasījumiem. Un tā ir bijusi ārkārtīgi liela laika izšķiešana, taču vēl nav par vēlu, jo šobrīd jūs priekšā ir um, izšķirīgs lēmums pār to, vai E, nolīgums tiks izslēgts tāpat, neko nesaņemot pretī, vai tas būs kā burkāns, kā pievilinājums, lai varētu virzīt situāciju pozitīvā virzienā uz priekšu. Noslēgumā vēlos sacīt, ka partnerattiecību nolīgums bieži vien tiek minēts, ka nepieciešams instruments, kas nostāda Eiropas Savienību labākā situācijā piešķirtam līdzekļu cilvēku tiesību situācijas uzlabošanai. Mēs neredzam, kā tas varētu notikt, un e, nekāda apliecinājuma, kas šādu apgalvojumu atbalstītu. Tik tiešām nekas nekavē Eiropas Savienību risināt cilvēktiesību jautājums visaugstākajā līmenī. Savukārt, mēs pagaidām dzirdam tikai dažādus paziņojumus pēc divpusējām sanāksmēm, kā piemēram preses relīze pēc ministru tikšanās Taškentā pirms dažām nedēļām, kur ir pusotras lapuses garš paziņojums kurās ir tikai dažas rindiņas attiecināmas uz cilvēktiesībām, norādot to, ka dalībnieki atzīmē, e, cik nozīmīga ir demokratizācija un e, tiesiskuma ievērošana, un tas e, tik tiešām ir pavisam nedaudz to cilvēktiesību cīnītāju labā, kuri strādā Turkmenistānā, neatkarīgi no tā, vai tie strādā no ārpuses vai valsts iekšienē, tomēr viņu rīcībā nav nepieciešamo rīku un atbalsta, lai varētu turpināt savu drosmīgo darbu. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu jādara daudz vairāk, un tās priekšā ir vēsturiski iespēja lai varētu panākt būtiskus cilvēktiesību situācijas uzlabošanos. Paldies! Man šķiet, ka vēl Gomeses kundze gribēja izteikties. Uz Gomeses kundzes jautājumu Fišers kundze kungs atbildēs. Jā, paldies priekšsēdētāji, ļoti rūpīgi uzklausīja komentārus un atbildes jautājumos, kas saistām ar reliģijas brīvību, ir ļoti nozīmīgi. Viens no jautājumiem, ko mēs padziļināti skatījām cilvēktiesību dialogā, kur nākamā sesija ir paredzēta jūnijā. Jautājumi, kas attiecas uz cietumu situāciju, protams, vieš ļoti lielas bažas. Gomesas kundzes uzdotais jautājums. Atbildot uz to, es vēlos sacīt, ka mana loma nav aizstāvēt cilvēku tiesībās paveikto Turkmenistānā. Un ar prieku es uzklausu to, kā Human Rights Watch E, neatbalsta izolāciju vai boikotu. Es nevēlos atkārtoties, mēs uzskatām, ka partnerattiecību nolīgums ir rīks, kas varētu palīdzēt mums e, veidot attiecības pirms tam esošais nolīgums bija noderīgs, un e, partnerattiecības sadarbības nolīgums varētu būt vēl labāks rīks. Ar to es arī domāju būšu izteicies. Paldies, Fišer kungs! cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētā Jautals kundze. Es izteikšos ļoti īsi. Es vēlos būt saglabāt pieklājību, taču esmu pārsteigta. Uh, Eh, par ārējās darbības dienesta aroganci un pieeju problēmām, reālām problēmām, kuras mēs vērojam šajā valstī. Neviens neteica, ka mēs gribētu izolēt Turkmenistānu, taču mēs gribam tādu iesaistīšanās politiku, kas būtu atšķirīga. Un, diemžēl, es galīgi neesmu pārliecināts, drīzāk jau pilnīgi pretēji par to, kāda ir reālā politiskā grība ārējās darbības dienestam panākt reāls izmaiņas, jo tas nozīmētu upurēt atsevišķas ērtās pozīcijas, kad jūs nākat klājā ar šiem kopīgiem paziņojumiem. Un es vēlos atkārtot, ka šīs institucionālais jautājums starp pārējās darbības dienestu un parlamentu ir ļoti nopietnas, jo, ja ir kāda juridiska. Um, uh, pieredze, kas rāda, ka šis uzraudzības mehānisms piedāvātais sa sagroza institucionālo uh, līdzsvaru, tad tas ir arī tā jānorāda. Paldies, Autals kundze! Šī tikšanās bija ļoti auglīga, interesanti. Es vēlos jums pateikties, pateicos mūsu viesiem, kuri ir mērojoši tālu ceļu, kā piemēram Goldsovas kundze, kas ir ieradusies no Ņujorkas. Bet šī tikšanās bija ļoti nozīmīga. Es domāju, ka kolēģi Nikolai, kura nav kopā ar mums, bet kura uzkrāja datus pirms balsojuma plenārsēdē. Tāpat arī Gomesas kundze, kur apmeklēs 26. aprīlī Turkmenistānu varēs gūt daudz papildu elementu izvērtēšanai. Mūsu prāčī tikšanās bija ļoti bagātinoša un ceru, ka šī tikšanās būs devusi ikvienam no jums atkarībā no kompetencēm un pieredzes, pieredzes, kas nevienmēr ir pozitīva. Es ceru, ka jūs izjūtat, ka parlaments ir jums līdzās cīņā par cilvēktiesībām. Un es vēlreiz vēlos pateikties jums par klātbūtni. Nākamais darba kārtības punkts notiks aiz slēgtām durvīm. Un es lūkšu ko, palikt zālē tiem, kuriem ir tiesības to darīt. Tagad uz pāris minūtēm pārtraukums, pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un kamēr mēs